brīdī, kad, lūk, tiks eh, pārbaudīt šī deklarācija par to, ka viņas darbība nav pretrunā pašais šeit deputāta amatā ieņemajumiem avatiem. Viņa turklāt darbosies juridisko lietu komitejā un delegācijā attiecībām Japāna. Vai ir kāda cita komentāra? Nē, ja nē, tad viņas kandidatūra tiek apstiprināta. Tālāk pāriesim pie nākamā